L'ordine del giorno reca la relazione di Sergio Gaetano. Saskaņā ar eh, darba kārtību tagad ir paredzēts eh, skatīt koferatī ziņojumu par eh, akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanu un paziņojums par korporatīvo pārvaldību. Koferatī kungs, liels paldies par.